iespējamais tiek darīts, lai sagatavotos šādai iespējai. Risks uh, noķert šādu infekcijas slimību Eiropas Savienībā ir ļoti zems pat tiem, kuri ceļo uz šīm valstīm. Lielas paldies! Eh, šīs diskusijas esam noslēguši. Un eh, pirms pārējiem pie nākamā punkta es pastāstīšu par protokolu. 199. Mm, reglamenta punkts uh, saka, ka tad, ja mm, protokols tiek apstrīdēts, parlaments uh, pieņem lēmumu, ja nepieciešams, par iespējamiem grozījumiem. Un uh, Gordičs kungs ir piedāvājis vienu grozījumu. Kas tas ir par grozījumu? Es uh, nosūtīšu jums uh, gala lēmumu, jo es vēlētos nodrošināt to, ka uh, jūsu darbs tiek cienīts un ka deputātu gods tiek ievērots. Tātad es jautāju, vai kādam ir grozījumi no jūsu puses? Mēs nevaram piedāvāt uh, politiskus grozījumus, jo tā nav politiska diskusija, bet, ja ir kļūdas tekstā, jūs varat piedāvāt grozījumus. Pretējā gadījumā man būs jānorēda grozījumi, jo teksts ir ļoti skaidrs. Tātad gadījumā, ja kāds rēdz kļūdas un pieprasa grozījumus, tad uh, nu, runājiet, ja ne, tad uh, nobalsosim. Lūdzu, jā, liels paldies priekšsēdētāji par to, ka pārējāt pie šī balsojuma. Patiešām reglaments ir diezgan uh, divdomīgs par to, jo uh, otrais punkts runā par apstiprināšanu, vai nu parlaments uh, var noraidīt saskaņā ar sesto punktu, vai arī iesniegt grozījumus. Tātad es um, ierosinu pēc pirmā punkta iekļaut sekojošu pa, papildinājumu sastajā pantā protokolā. Lūk, šis papildinājums. Notika balsošana simultānā video straumējumā ar Ukrainas augstāko rādu. Pa Eiropas parlaments pauda piekrišanu asociācijas līguma noslēgšanai ar Ukrainu, un man šķiet, ka te ir jāpieraksta vēl viens teikums. Šī nereglamenta, ne, neordinārā procedūra uh, netika mm, apstiprināta deputātu balsojumā. Tātad ap, atkārtoju, šī nepamatotā, nereglamētā procedūra netika apstiprināta EP deputātu balsojumā. Un vēlētos, lai protokols tiktu šādi papildināts, lai tas precīzi atspoguļotu to, kāda bija šī sesija. Paldies! Monsieur Gorge, je respecte vos idées. Es uh, respektēju jūsu idejas tāpat kā citas idejas, taču jūsu grozījums bija politisks, tātad tas ir komentārs par to, kas notika. Tas nav debatas jautājums. Mēs nevaram tādu komentāru piekabināt klāt, tā kā jūs to vēlaties. Un tad teksts tiek pieņemts, kāds tas ir. Paldies! Nē, mēs turpināsim dienas kārtību. Viceprezidenta uzstāšanās, ārlietas un runāsim arī par minoritāšu vajāšanu.